Tālāk pāriesim uz jautājumus, kur jāatbild mutiski, absolūti neiecietība pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu, atbildīgā komiteja sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja, un es došu vārdu Garsīs Pērzes kundzei. Komisārijām. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze sieviešu dzimumu orgānu sakropļošana starptautiskā kontekstā tiek vērtēta kā sieviešu un meiteņu cilvēktiesību pārkāpums. Tas liecina par nevienlīdzību starp dzimumiem, un tā ir ārkārtīgi e, izteikta sieviešu e, izkrop, e, izkropļošana. Tādā veidā tiek pārkāptas arī bērnu tiesības, tiesības uz labu veselību un tam līdzīgi. Šodien ir ārkārtīgi daudz sieviešu, kuras uh, cieš no sakropļošanas e, sekām. Apvienotās nācijas ir pieņēmušas rezolūciju, lai pārtrauktu šo te praksi un pret to vērstos. Tas nozīmē, ka tas ir uzaicinājums beigt pastāvošo praksi gan izglītojot medicīnisko personālu, gan, ar, gan arī vietējos politiķus un eh, vadošās personības. Uh, lai viņi saprastu, ko tas nozīmē sievietēm. Šajās debatēs es gribētu citēt Kalidālumu, kas ir sieviešu grupas pārstāve, kas cīnās pret šiem jautājumiem. Citēju, es nekad neaizmirsīšu, kas notika šajā dienā. Man bija 12 gadu, manai māsai 12 gadu. Mēs bijām pie mūsu vecākiem. Kādu rītu mūs aizsūtīja pie tā antes Mums vienmēr, mēs labprāt gājām pie tantes, un es nedomāju, ka tur varētu notikt kaut kas slikts. Tante man ieveda vānas istabā, vairākas sievietes man metās virsū, nometa mani uz grīdas, izplata manas kājas, es kliedzu un neredzēju nazi, bet jūtu, ka mani. Uh, griež miesu. Eh, es eh, ļoti asiņoju un raudāju, bet man teica, ka nav ko raudāt, ka eh, tas esot kauns, ja sieviete raud. Tagad es sieviete man teica. Vispirms atnāca mana mamma pie mums, viņa raudāja un bučoja mūs, bet viņa mums nevarēja palīdzēt, jo Āfrikā tēva ģimene izšķir par bērnu dzīvi un nāvi. Uh, Man teica, ka sievietei ir jābūt robustai, ka tai ir jāspēcies un ka tai nav daudz jārunā. E, Tātad es citēju to, ko ir pieredzējusi e, sieviete, un tādu ir miljoniem visā pasaulē. Eiropas Savienības dalība valstīs ir sievietes, kuras arī ir šīs tas akropļošanas upuri. Uh, Parasti e, šo e, operāciju veicu viņam uzturoties savā dzimtenē, bet ir informācija par to, ka arī tas tiek darīts pat arī Eiropā, kā par to liecina attiecīgais pētījums, ka 13 Eiropas valstīs arī tas notiek. 2013. gadā Eiropas Savienība izdeva paziņojumu, kas vērsās pret ģenitāliju sakropļošanu. Mēs tagad strādājam horizontālā līmenī, lai likvidētu pastāvošo praksi. Mēs gribētu izmantot debates, lai veicātu komisijai, ko tā ir darījusi un ko tā plāno darīt, lai nodrošinātu atbalstu dalību valstīm un palīdzētu īstenot likumdošanu, eh, kas palīdz uzlabot situāciju kādā veidā būtu iespējams nodrošināt to, lai tieslietu un iekšlietu tēma tiek eh, saistīta ar pašreizējiem kompromisiem, respektīvi saistībām vērsties pret sakropļošanu. Mums ir arī vēl citas tēmas svarīgi. Mēs gribētu dzirdēt, kādas ir kādi ir jūsu plāni, ko komisija taisās darīt, kādu attieksmi piemērot patvērumu meklētājiem, kuri arī meklē mūsu atbalstu, jo pašas ir kļuvušas par eh, izkropļošanas upuriem. Jūs redzat, ka mūs nodarbina ļoti daudzi jautājumi. Ja mēs varam beigt eh, darīt galu šai praksē, konkrēti rīkojoties, aktīvi strādājot arī politikas līmenī, tad tai vajadzētu būt prioritātei Eiropas līmenī. Uh, Ja netiek īstenoti likumi, ja šie likumi nav pietiekami stingri, tad neko nesasniegsim. E, te ir runa par sievietēm un meitenēm, kuru tiesības tiek pārkāptas, kuras ir pakļautas psiholoģiskajam un fiziskajam spiedienam. Ja sievietē būs aizmugure, tā spēs, spēs aizsargāt savus bērnus un citus bērnus bet ir nepieciešama sadarbība starp dažādām institūcijām un organizācijām un pilsonisko sabiedrību ir nepieciešams, lai Eiropā tiktu iz, izbeigta vardarbības prakse. Ir 21. gadsimts, tai te nav nekādas vietas. Ja kāds grib eh, kaut, stāstīt kaut ko citu, tad varam teikt, ka kultūra ir kultūra, tomēr pirmā vietā atsaukties. Paldies! Paldies, eh, Garsīs Pēristes kundzei. Tagad došu vārdu Jūrovas kundzei kā komisārai. Uh eh, To... Paldies Eiropas parlamentam un sevišķi Garsie Peres skundzei par eh, jūsu centieniem novērst šo sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Un komisijas ārējas darbība dienests ir izdevis komunikē, kas tika pieņemts 2013. gada novembra beigās un bija veltīts šim jautājumam. Komisija pasvītro, ka tā nove, noliedz jebkādu nosoda, jebkādu vardarbību pret sievieti. Sieviešu dzimuma orgānu kropļošana nozīmē sieviešu tiesību un arī bērnu pār, tiesību pārkāpšanu. Uh, tiek apdraudēta jaunu meiteņu integritāte, viņu labklājība, veselība, un šī sakropļošana var novest arī pie nāves. Ārējās darbības dienests ir publicējis šajā komunikē virkni pasākumu, ko mēs esam apņēmušies veikt. Pirmkārt, vēlamies izplatīt informāciju un apmēram 125 miljoni visā pasaulē varētu būt uh, kopējais upuru skaits. Mums ir ļoti maz informācijas, kas veids šo dzimumu orgānu kropļošanu, uh, kādā veidā tas tiek darīts, uh, kur tas notiek. Uh, Kopā ar dzimumu līdztiesības institūtu Eiropā mēs izstrādāsim kopīgu metodoloģiju un kritērijus, lai novērstu šīs kropļošanas risku Eiropas valstīs. Un ir arī nepieciešams, nepieciešams vairāk informācijas par to, kā no šīs imorgānu kropļošanas, cik bieži tā ir sastopama arī imigrantu vidū, kas ierodas Eiropā. Mēs esam apņēmušies arī pre, veikt preventīvus pasākumus. Un nepietiks tikai ar tiesiskiem vai juridiskiem soļiem, lai liktu ģimenēm pārtraukt šo nežēlīgo praksi. Uh, Tāpēc mums ir jāstrādā ar kopienām, kas praktizē šo kropļošanu gan Eiropā, gan ārpus tās. Mēs aicinām, uh, mēs vācam priekšlikumus par to, kā vislabāk iz, izlietot 4,5 miljonus eiro, kas ir atvēlēti pasākumiem. Uh, Uh, šajā jomā. Dalībvalstīs ir iecerēti informēšanas pasākumi veltīti tieši šim jautājumam un atbalstīsim arī tādus pilsoņu projektus, nevalstisko organizāciju aktivitātes, um, brīvprātīgo darbu. Un tā veicināsim arī Uh, apziņas nostiprināšanos par sieviešu tiesībām. Tāpat uh, strādāsim iesaistot speciālistus, kas strādās ar sievietēm, kas ir jau cietušas no šīs krop, sakropļošanas. Komisija uh, piedāvā savā komunikē vadlīnijas, kā izveidot integrētu bērnu aizsardzības sistēmu, kā mēs a, cenšamies pasargāt upurus. Ir pieņemta direktīva, kas, kurā ir runa par atbalsta pakalpojumiem, atbalsta dienestiem, um, šīs sakropļošanas upuriem. Un komisija ir organizējusi vairākas, vairākus darba seminārus, kas bija veltīti direktīvas īstenošanai nesen. Tas bija pagājušajā nedēļā. Bija um, tā saucamā absolūtās neiecietības pret sieviešu dzimorgānu kropļošanu diena, un tajā arī notika darba seminārs. Tāpat eh, mēs izmantojam arī EU Justice platformu šajā darbā. Um, likumu ieviešana kas ir domāti sieviešu uh, tiesību aizsardzībai, ir viena no galvenajām prioritātēm, un tas ir viens no elementiem Eiropas Savienības ārējās darbības plānā, kas ir domāts tieši sieviešu situācijas uzlabošanai. Būs jāturpina cilvēktiesību dialogs ar mūsu sadarbības partneriem dažādās valstīs, un mēs nedrīkstam ļaut aizmirst eh, šo sieviešu veselības un drošības jautājumu. Tāpat ir nepieciešamas dalībvalstu politikas. Tāpat atbalstīsim arī kapacitātes veidošanu, lai varētu strādāt ar šo problēmu visos sabiedrības sektoros. Vienreiz gadā ārējās darbības dienests organizē apmācības, un mēs iesaistām arī Eiropas parlamentu, izmantojam Eiropas Savienības delegācijas un misijas, un tāpat sadarbojamies, protams, ar dalību valstīm. Amnesty International eh, sniedz mums informāciju. Paldies, šobrīd tas viss no manas puses. Paldies. Um. Izskatās, ka runātājs sarakstā galvenokārt ir sievietes. Tagad došu vārdu Ligripas kundzei, kur pārstāv tautas partija divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Izmantojot iespēju, ka tiek atzīmēta starptautiskā diena absolūtā neacietībai pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu, ETP pauž atbalstu tam, ka šī dzimumu orgānu kropļošana ir pilnībā jāizskauž. Uh, Šī skandalozā parādība ir eh, jāizliedz miljoniem sieviešu un mazu meiteņu cieša milzīgas mocības, un eh, tā tiek veikta attaisnojoties ar tradīcijām, reliģioziem vai kulturāliem iemesliem, un pat eh, Eiropas Savienības teritorijā mēs zinām, ka ir aptuveni 500 tūkstoši sieviešu un bērnu, kas arī ir piedzīvojuši šādu uh, praksi, kas ir pilnīgi nepiec, nepieņemama un neciešama. Un tāpēc ETP grupā mēs vienmēr esam apsveikuši komisijas uh, darbību un 2013. gada novembrī apstiprināto darbības plānu. Tomēr paužam nožēlu, ka šis darbības plāns, uh, kurš uh, it kā ir ļoti ambiciozs, nekādi netiek papildināts ar precīzu kalendāru, kas ļautu spriest par Um, konkrētiem pasākumiem. Tajā nav iekļauti arī pasākumi, um, konkrēti, precīzi, efektīvi pasākumi, lai stiprinātu cīņu pret dzimumu orgānu kropļošanu. Un tāpēc uh, komisārs kundzes uh, pieņemu zināšanā jūsu precīzos vārdus, jūsu apņēmību un um, nākotnē veicamo pasākumu sarakstu, kur jūs uh, detalizēti aprakstījām Mēs pieņem to zināšanai, uzskatām, ka tas viss attīstās pareizajā virzienā, tas atbilst arī uh, tam mērķim, kuru mēs ar šo mutisko jautājumu gribējām sasniegt, bet uh, tagad tiešām ir nepieciešama reāla ceļa kārte, uh, e, kur pastiprinās e, konkrētas darbības un saistības, lai nevajadzētu atkal runāt par šo diskusiju. Mēs uh, ļoti rūpīgi sekosim līdzi precīzām darbībām. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Arēnas kundzei sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji, paldies komisāri par to, ka jūs uh, mūs informējāt par katalogu ar darbībām, kuras eh, varētu veikt komisija. Protams, ka būtu jāpriecājas, jo šis katalogs ir diezgan visaptverošs. Tas, uh, skāra piekļuvi veselības pakāpojumiem, sieviešu un meiteņu aizsardzību, patvērumu pieprasījumu un darbību veicināšanu komisijā, lai cīnītos pret dzimumu orgānu kropļošanu. Tomēr es piekrītu manai kolēģei. Nav konkrēta precīza pasākuma kalendāra, un mēs uh, dzirdējām, ka šāds katalogs ir sagatavots, bet uh, kāda uh, Šāds precīzs kalendārs, precīzs saraksts ar mērķiem būs pieejams. Kā, kas notiek ar dātu apkopošanu? Mēs zinām, ka dalību valstis ir uzsākušas efektīvu procesu, bet kā jūs to novērtēsiet? Ja mēs runājam par starptautisko aizsardzību jaunām sievietēm, kuras nedrīkstētu tikt izrādītas valstīm, kur šāda apgraizīšana tiek praktizēta. Uh, kas notiek ar eh, tās augtajām drošajām valstīm, kuras ir tās drošās valstis, kuras nepraktizē apgrēzīšanu. Eh, tāpēc mēs sakām, jā, mēs jaunas meitenes nesūtam uz šiem reģioniem, bet ja jūs eh, nākat no ziemeļiem vai nākat no dienvidiem, uh, Eh, kādā valstī, tad tas nav viens un tas pats. Pastāv diezgan daudz neskaidrību par to, ko dalība valstis konkrētu dara cīņā pret uh, dzimumu orgānu kropļošanu. Mēs dzirdējām, ka komisija ir labi nodomi, vesels katalogs labiem nodomiem, un uh, padomu piedāvā, mūsu padoms būtu piedā īstenot uh, šos uh, darbību katalogus dzīvē. Tagad uh, ECR vārdā Fanstarkas kundze. Jā. Paldies. Um, um, sieviešu dzimumorgānu kropļošana šķiet nav īsti Eiropas problēma. Um, radies iespējas, ka tas tiek praktizēts Āfrikā kādās mežonīgās ciltīs, bet šķiet, ka tagad šī parādība ir parādījusies arī pie mums. Tas ir noziegums pret sievietēm un meitenēm. Ja kāds vēlas praktizēt šo kropļošanu, attaisnojot to pat ar kādiem reliģiskiem apsvērumiem, tad uh, tas nevar būt mūsu kultūras daļa. Cilvēkus nedrīkst sakropļot ne zēnus, ne vīriešus, ne meitenes, ne sievietes, nedz arī ļoti mazus bērnus. Un runājot par Āfriku, gribu pateikt, ka sievietēm un meitenēm, tur ir vajadzīga palīdzība. 157 miljoni sieviešu ir piedzīvojuši šo procedūru, un es negribētu šeit tagad radīt tādu ienaidnieka tēlu, bet ļoti lielu palīdzību problēmas risināšanā sniedz tieši kristīgās organizācijas. Manuprāt, tas ir jāatzīst. Parlamentā bieži var rasties iespējas, ka kristieši ir tādas zemākas klases cilvēki. Un tas, kurš katru svētdienu apmeklē baznīcu, uzskatām vismaz vai par kristīgu tālibu. Bet Eh, kristiešu palīdzība problēmas risināšanā, par ko mēs šodien runājam, ir ļoti nozīmīga. Paldies, Bērders kundze, Alde grupas vārdā divas minūtes. Liels paldies, man ir liels prieks uh, dzirdēt to, ko komisija saka par šī ļoti nepieciešamā rīcības plāna īstenošanu, risinot uh, eh, vārdarbības problēmu pret sievietēm un meitenēm, proti sieviešu dzimumu orgānu kļūpļošanu. Mēs visi te mīnam. Uh, skaitļus ar cietušajiem un upuriem ES un pasaulē, bet ir grūti pateikt, cik gadu, cik sieviešu katru gadu tiek apgraizīts, jo uzticam datu nav. Ļoti bieži tas notiek izolētās mūsu sabiedrības kopienās, kur risks ir vislielākais. Kā mēs apkoposim šos datus un kā cīnīsimies pret šo parādību, ja nezinām tās apjomas. Komisijas nesenais paziņojums uh, saka, ka dalību valstīm ir jāveicina informētība un jāapmāca profesionāļi, un tas ir augst novērtējami. Bet uh, vienīgais reālais uh, process pret uh, ir bijis uh, Rotterdamā, kur ārsts apgalvoja, ka viņš nekad nav saņēmis uh, savā profesionālajā izglītībā informāciju, vai arī slimnīca nav sniegusi informāciju par sieviešu dzimumu orgānu krupļošanu. Tagad ir nepieciešams ap, apmācīt profesionāļus, lai viņi redz uh, šīs uh, satraucošās pazīmes. Šī apmācība prasa tikai dažas dienas, bet tas var palīdzēt uh, neaizsargātām meitenēm, kurām pēc tam jāsaskaras ar apgraizīšanas sekām visu savu dzīvi. Uh, Informētības veicināšana starp profesionāļiem ir labs sākums, bet tas, protams, nu, nav pietiekami, lai apstrādātu šo brutālo praksi. Ir nepieciešams strādāt arī ar kopienām, lai viņi sāktu mainīt savu attieksmi un ir jārunā par šo jautājumu. Ir jāatbalsta tās sievietes, kuras uh, iestājas pret to, ka viņa meitas tiek apgriezīts un uh, jāapmāca profesionāli, lai viņi redz agrīnas uh, brīdinājuma signāls. Lielas paldies! Uh, pusotra minūte Bjorkas kundzei Gūve vārdā. Kvinnlig könsstympning ir frukt. Paldies, priekšsēdētāji. Um, sieviešu dzimuma orgānu kropļošana ir liela vardarbība pret sievietēm un meitenēm. Tā ir patriarchālās varas izpausme un tās mērķis ir apspiest sievietes, ierobežot viņu uh, iespējas dzīvē, ierobežot viņu seksualitāti un tā tālāk um, vardarbība pret sievietēm un meitenēm sakņojas mūsu tradīcijās. Un sieviešu dzimu orgānu kropļošana ir ļoti nelāks piemērs. Ja mēs gribam darboties efektīvi, uh, tad visiem šiem pasākumiem ir jābūt iekļautiem tādā pasākumu kopumā pret vārdarbību, pret tiesību ierobežojumiem vispār. Mums ir jādod sievietēm iespējas dzīvot brīvi, izmantot visas iespējas, bet jāvērtē šī patriarchālās varas izpausme tās struktūrā, kā elements noteiktā struktūrā. Sievietēm ir jāmaksā par savu tiesību ierobežošanu ar bailēm, bailes valda viņu dzīvē, un šādu baiļu radīšana, izraisīšana ir cilvēku cilvēktiesību neievērošana, un komisijai ir ļoti aktīvi jāstrādā, lai uzlabotu sieviešu situāciju. Sebastija kundzei divas minūtes, eh, kungam divas minūtes zaļo vārdā. Paldies, es gribētu pateikties komisārai, ka viņas te ir ieradusies, tāpat arī paldies referentei, respektīvi mutiskā jautājuma iesniedzējai. Es esmu vīrietis un esmu minoritāte šeit, bet šis jautājums eh, ir svarīgs visai sabiedrībai, ne tikai sievietēm. 2013. gada decembra paziņojums ir ļoti labs darbs, bet nav konkrētu soļu, lai īstenotu tālāk plānoto. Mums nav grafika. Te galu galā ir runa par noziegumiem, kuri ir jā, sodāmi tajās vietās, kur tie tiek veikti. Tāpēc es lūdzu rīkoties aktīvi Mēs redzam, ka pa daļai meitenes tiek aizsūtītas uz trešajām valstīm, kur viņas sakropļo, bet ir jāizveido tāda situācija, kad arī no Eiropas var vērsties pret šiem te personām. Mums ir jāspēj aktīvi rīkoties, īstenojot šo direktīvu. Tā nav tikai juridiska problēma vien, jo Eiropā tikai daži gadījumi, 41 gadījums tika izskatīts pie tiesas, lai gan ir simtiem tūkstošu sieviešu, kuras pat Eiropā tam ir pakļautas. Ir ļoti daudz sieviešu, kuras līdz tiesai nenonāk, jo viņu tuvākie attur no tās. Uh, Mums ir jāpanāk, lai šīs sievietes saprastu, ka, Eiropa, ka Eiropas institūcijas ir viņa pusē. Mums ir jānodrošina izglītība un apmācība, lai cīnītos pret šo nelaimi. Mums ir, neva, mums ir vajadzīga atbildīga imigrācijas politika, patvēruma politika, kura darbojas uz humāniem pamatiem. Eiropas parlaments ir prasījis vienot pieeju, un tagad minūte Bosas kundzei. There are ten... Paldies, priekšsēdētāji. Ir desmitiem tūkstošu dzimumu orgānu kropļošanas gadījumu apvienotajā karalistē, un neviens par to nav tiesāts. Tā ir neizdevusies uh, multikulturālisma politika, kas uh, piekop šo pretīgo parādību visā apvienotajā karalistē un politiķi, lai neaizvainotu mazākuma kopienas pievērusto aci, lai, lai viņi netiktu vērtēti kā rasisti, bet ir jāstrādā ar šīm kopienām. Politiķi ir pārāk nobijušies, lai runātu, un tādējādi viņi turpina, ļauj šai praksē turpināties. Un uh, nedrīkst turpināties šī ļaunā prakse, ka tūkstošiem meiteņu tiek noslaktētas šīs brutālās prakses labā. Ir jāaizsargā bērni un nedrīkst aizbildināties ar politisko korektumu. Jums ir zilās kārtītas jautājums, bet es ierosinu tos šādu skatīšu skaitu ierobežot. Vai kundze jūs piekrītat zilās kārtas jautājumam? Bērders kundze, es piekrītu tam, ka ir jādara vairāk, lai cīnītos pret dzimumu orgānu kropļošanu, tajā skaitā Eiropā. Bet eh, kāpēc tad UKIP 2013. Eh, gada decembrī nepiedalījās balsojumā par rezolūciju, kas stingri nosūtīja dzimumu orgānu? Uh, Uh, kropļošanu. Ir jānobruž, jānoliek malā šī pret Eiropas ideoloģija un jāstrādā kopā, lai mēs panāktu rezultātus. Es nebiju šeit, kad uh, šī rezolūcija mm, bija balsojumā, bet uh, atbildība ir jāuzņemas politiķiem, liberāļiem, pat, pat ar savu politisko korektumu. Tas ir pilnīgs kauns. Madame Maier, pour une minute. Maiers, kundze, vienu minūti. Jā, danku vēl, foršiter. Eh, Paldies, priekšsēdētājas kundze. Iedomāsimies, ka jums ir 15 gadu un pateicoties slimīgam rituālam jūsu dzimuma orgāni daļai tiek likvidēti piespiedu krātā, krātā pret jūsu gribu, tiek ierobežota jūsu sievišķība, sieviešu ģenitāliju sakropļošana ir briesmīga parādība. Visā pasaulē ir 125 miljonu upuru, Eiropas Savienībā 500 tūkstoši. Arī Eiropā tas ir sodāms, bet 28 tūkstoši apgaizītas sievietas ir manā valstī dzīvo. Lielākā daļa no islama valstīm ir Ēģiptes, Somālijas un Eritrejas. Imigrācijas procesā pie mums nonāk ne tikai daudz imigrantu, bet arī tik briesmīgs e, fenomens kā apgaizīšana tie, kam ir jāvēršas pret eh, apgraizīšanu, ir jārunā arī par islama lomu attiecībā uz šīm pilsētām. Pārtrauciet islamizāciju. Sāksim runātāju sarakstu ar Esteras eh, Fergutas kundzi divas minūtes. Dinamos. Paldies, priekšsēdētājs kundze Eiropas tautas partija nosoda sieviešu un cilvēktiesību pārkāpumu gaisāko izpausmi dzimumu orgānu apgraizīšanu. Ik pa sešām minūtēm kāda meitene kļūst par šīs baisās prakses uh, upuriem. 28 valstīs tiek piemērota šīta prakse. Uh, bet eh, ne ar reliģiju, ne tradīcijām, ne paražām nevar attie, attaisnot noziegumu. Mārtiņš Luters eh, Kings teica, ka vienmēr ir īstais laiks, lai sāktu darīt ko labu. Un tas, nu, eh, Piemēram, Somālijas fotomodele, kura pārtrauca klusēšanu un izstāstīja pasaulē savu pieredzi par to, ka trīs gadu vecumā viņu sakropļoja kāda sieviete. Un eh, no šī laika, kad eh, viņa pirmo reizi stāstīja par savu pieredzi, eh, viņa ir kļūsi par apvienoto nāciju spīkeri. Ir pat tādi gadījumi, kad vīrieši ar nāzi apgraiz savu sievu. Ja kāda sieviete to negrib pieļaut, tad viņu izslēdz no ciema sabiedrības nosaucot par prostitūtu. Uh, Daudzās valstīs uzskata, ka sakropļošana ir vajadzīga, lai būtu tīrība, bet eh, sievietes pēc tam gadiem ilgi cieši, visu dzīvi cieši no psihiskām un psiholoģiskām slimībām. Somālijā nevelti saka par to, eh, eh, par pēdējā ceļa grūtumu Respektīvi, ja, kas, ja kāda problēma skar vienu, tā skar visus, tāpēc mēs aicinām komisiju izrādīt ne tikai politisko gribu, bet arī dzem darboties, darboties profilaktiski, veidojot spēcīgāku represiju politiku arī dalību valstīs, lai to iznīcinātu. Vārdas kundze, viena minūte. Um, Mani aizkustināja. Uh, Eiropas uh, pretkrūpļošanas kampaņas uh, rīkotāji, kuri pierādīja, ka rīkojoties kopā mēs varam panākt izmaiņas kampaņām, ir zināms uh, ilgums vai termiņš, bet problēmas jau nekur nepazūd. Tāpēc mums ir jāturpina runāt ar pilsonisko sabiedrību, lai veicinātu sabiedrības informētību un nonākt pie nākamā mērķa absolūtas neiecietības. Un tāpēc mums ir uh, jāļauj skartajām kopienām pastāstīt par savu pieredzi, ļaut pastāstīt par pieredzi ta, tiem cilvēkiem, kuri to ir pārcietuši. Ir jāsalauž šī stigma, uzklausot arī citu profesionāļu, sabiedrisko darbinieku, ārstu un citu cilvēku pieredzi. Mēs redzam, ka šī problēma ir jārisina gan uz vietas, gan ārvalstīs. Un absolūta neiecietība ir jāpavada ar to, ka šī praksa tiek plaši apspriesta, ir jāmaina izmantotie formulē. Paldies, runātāji tiek pārtraukta. Tagad eh, Žitnānskas kundze 1 minūte 30. Ďakujem veľmi pekne. Paldies, priekšādātāji. Pirms dažiem gadiem es lasīju grāmatu Tuksneša roze un mani, es tiešām piedzīvoju šoku. Uh, jo nezināju par šādu lietu, par šo vardarbību pret sievietēm, nezināju, ka kaut kas tāds vispār eksistē. Un pat šodien ir daudz uh, sieviešu un uh, meiteņu, kas pieredz šo dzimumu orgānu kropļošanu. Un to nevar attaisnot ar veselības uh, apsvērumiem. Meitenes zaudē daudz asiņu un uh, eh, cieši visu savu dzīvi no menstruāciju traucējumiem un uh, mums ir jānosoda šī prakse un jāaizliedz, uh, ir nepieciešams panākt, lai um, uh, Uh, Kodivārā, piemēram, ar likumu šī praksa tiktu aizliegta. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Besaras uh, Basteres šajies kundzei. Paldies! um, sieviešu dzimorgānu kropļošana ir uh, ļoti vardarbīga darbība un cilvēktiesību pārkāpums. Mums jābūt kategoriskiem un mēs nedrīkstam ļaut šo fenomenu attaisnot ar reliģiskiem apsvērumiem. Sievietes tiek izmantotas kā ieroči karā. Uh, pusmiljons sieviešu ir pieredzējuši šo procedūru dzīvojot Eiropā. Mums ir nepieciešami gan līdzekļi, gan darba plāns, tāpat Eiropas Savienībai jāratificē Islama, Stambulas um, uh, vienošanās un Latvijas prezidentūras laikā mums ir iespēja panākt progresu. Jāpadomā par to, ka mēs varam iedomāties, ka jebkur mūsu radinieks varētu nonākt šajā situācijā. Paldies, Valīnas kundze. Paldies. Uh, dzimuma orgānu kropļošana ir ļoti smags cilvēktiesību pārkāpums. Tā pašā laikā tas ir ekstrēmākā, um, ekstrēmākā liecība par patriarchālu uh, um, sistēmu, un mums ir jāskata šī parādība kā viens no vajāšanas veidiem, uh, kas tiek vērsts pret sievietēm viņu dzimuma dēļ. Tas ir atzīts arī ANO dokumentos, un komisija neko daudz nevarēs panākt, ja joprojām uh, pastāvēs tāda situācija kā Spānijā, uz kurien šīs sievietes tiek uh, nosūtītas, bet citas valstis vienkārši izliekas, ka nekas nenotiek. Un te nekāda attaisnojuma nedrīkstētu būt. Korao kungs lūdzu vienu minūti. Paldies priekšādētāji, godātie kolēģi. Uh, Šeit, protams, tagad vairāk ir sieviešu zālē, bet es priecājos, ka es arī varu uzstāties. Apmēram 3 miljonu sieviešu gadā eh, piedzīvo dzimumu orgānu kropļošanu. Tie ir 8 tūkstoši sieviešu dienā. Un bieži šie gadījumi notiek Eiropas valstīs. Uh, Ir šie kropļošanas veidi arī ir dažādi, apgraizīšana un citādi. Tam visam ir smagas sekas, tiek uh, ierobežot, eh, apdraudēt sieviešu seksualitātes izpausmes un eh, tam ir arī smagas sociālās sekas. Es domāju, ka preventīvie pasākumi ir vērtējami kā ļoti labi, bet patvēruma tiesības mums ir jāpārskata un jāspēj sniegt cilvēkiem palīdzību. Paldies! Godīgs kundze, paldies priekšsādātāji! absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu pamatojas to, ka tā ir pilnīgi uh, nepieņemama mūsu sabiedrībai un vērtībām. Eiropā 500 tūkstoši sieviešu apgraizītas, uh, citur pasaulē miljoniem, un šī situācija ir absolūti nepieņemama. Ir attaisnojoties ar um, dažādām kultūras tradīcijām, tas notiek pat pie mums. Pašlaik tiek runāts par uh, upa, pa, upuru atbalstīšanu, izmantojot uh, patvērumu procedūras, un, uh, bet uh, citās valstīs uh, tas varētu kļūt par veidu, kā iekļūt Eiropas Savienībā. Uh, ir jādomā par mehānismiem, kas uh, ļautu sodīt šīs darbības, un Eiropas Savienībā mēs, uh, mums uh, tam varētu radīties pievienotā vērtība. Uh, Gabriels Konze priekšsādātājs gribēja jums atgādināt, ka nav nekādu kulturālu vai reliģiozu apsvērumu, kas varētu attaisnot sieviešu dzimumu orgānu pie, kropļošanu. Uh, Es gribēju uzsvērt piecus elementus. Pirmkārt, par komisijas paziņojumu, kas tika apstiprināts 2013. gada novembrī. Mēs visi piekrītam tam, ka ir nepieciešama precīzi termiņi un precīzes kalendārs, lai īstenot uzskaitītās darbības. Un tālāk es gribēju uzsvērt uh, to būtisko lomu, kuru um, varētu spēlēt Eiropas Savienības institūcijas, palīdzot dalību valstīm izstrādāt specifiskas rekomendācijas par apgrēzīšanu tālāk. Uh, stiprināt politiku sieviešu dzimu orgānu kropļošanas prakses izskaušanai. Te ir nepieciešama koordinācija, saskaņotība starp jums, priekšsādātājs, starp citiem pārstāvjiem, cilvēktiesību pārstāvjiem, attīstības komunitāru, eh, komisāru koordinācija, informācijas apmaiņa un uh, darbības savstarpējā papildinātība. Tā ir absolūti svarīga. Tālāk ir jāveicina. Uh, Uh, šī fenomena vērā ņemšana arī migrācijas politikā, gan domājot par patvērumu, gan sociālā aizsardz, uh, gan aizsardzības statusa piešķiršanu jaunām meitenēm un sievietēm, kurām tas apdraud, kā arī viņu neiz, neizsūtīšanu uz tādām valstīm. Ir vai nu šī praksa būtu medikalizēta vai nē, jebkurā gadījumā tas ir cilvēktiesību pārkāpums, tāpēc mums ir ārkārtīgi rūpīgi jāsako, lai vienu ļaunumu neaizstāt ar citu ļaunumu. Paldies, Rodrīgas skundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs skundze. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums un nav nekāda attaisnojuma sieviešu apkrāzīšanai. To nevar attaisnīt nec ar kultūru, nec ar reliģiju, nec ar uh, e, parāžām. Eiropas Savienībā ir 500 tūkstoši sievietes, kuras ir uh, sakropļotas vai 25 miljoni ārpus Eiropas Savienības. Un likumi gan pastāv, tomēr tie nenodrošina sieviešu drošību. Uh, jo pat eh, Eiropas Savienībā viņām pastāv apdraudējums, apgriezīšanas apdraudējums. Pat Eiropā joprojām eksistē viduslaika paražas eh, proti sieviešu apgriezīšana. Eiropa ir barbariska un apātiska, kas nenodarbojas ar bērsējiem skaitļiem un personām, kas stāvēs tiem skaitļiem. Jūs teicāt, komisārs Kunds, ka jūs nevarat apstiprināt skaitļus. Uh, Un vai tie ir 100 vai 150 tūkstoši sieviešu vai 500 tūkstoši sieviešu, tādēļ jau tā tēma nav mazāka. It, jo ir pilnīgi skaidrs, ka situācija saglabājies eh, tāda, kā ir, un sievietes tiks sakropļotas. Eiropas Savienība ir konkrēti jārīkojas. Višņevskas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, Komisāras kundze, es uzmanīgi klausos eh, mūsu debatēs un esmu sašutusi. Jau devītajā reizē mēs esam atzīmējuši starptautisko iecietības dienu un neiecietības dienu eh, pret sakropļošanu devīto reizi, bet 140 tūkstoši sievietes visā pasaulē tiek sakropļotas, divi miljoni sieviešu gadā tas nozīmē ka šī problēma tos skar. Pusmiljonu sievietes ir skārtā Eiropas Savienībā. Tie ir briesmīgi fakti un daisa skaitļi. Un tas notiek šodien 21. gadsimtā. Šāds sadisms Es klausījos jūsos un es nevaru atrast eh, neko konkrētu jūsu vārdos. Mēs ilgi un eh, dikti varam runāt par šīm tēmām, tomēr neizriet nekas konkrēts, kas varētu palīdzēt šīm sievietēm. Kurš gan iestāsies par viņām, ja ne mēs komisāres mums kādus konkrētus pasākumus jūs iesakāt? Forenza. Forences kundze, lūdzu, vienmēr. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, mīļie kolēģi, paldies, komisārs kundze. Es domāju, ka mums ir eh, nepieciešams eh, diskutēt kontekstā. Te jau nav runa par kristīgām vērtībām vai Eiropu, bet te ir runa eh, par to, kā risināt tik baisu drāmu. Arī šovakar mēs dzirdējām par rasistiskiem uzbrukumiem. Runa ir par sieviešu brīvību un pašnoteikšanos. Uh, runāja par viņa ķermeņa neaizskaramību, pamatojoties uz mūsu idejām par Eiropu. Ja mēs uzskatām, ka ir nepieciešams novērst vīriešu vardarbību pret sievietēm, kas notiek ļoti daudzās formās, uh, Eh, tad mēs eh, saprotam, ka mēs nedrīkstam gaidīt ilgāk. Mums ir jāpieprasa, lai Eiropas Savienība pievienotos istam Stambulas konvencijai. Ir svarīgi, lai dalībās to parakstītu. Nav statistikas, Eurostatam eh, ir statistika par visu kaut ko, bet nav priekšstata par šo problēmu Eiropā. Es domāju, ka tādā dienā, kā šodien, kad vidusjūrā mums ir atkal jauni upuri, eh, eh, priekšsēdētāji pārtrauc. Korāca Bildes kundze. Jurova. Priekšsēdētāja komisāra Jurova, es šeit biju pirms gada, slavējot komisijas paziņojumu par sieviešu dzimu orgānu krupļošanas izskaušanu. Pēc viena gada eh, mēs redzam, ka šī praksa joprojām skar miljoniem meiteņu Eiropā un citur pasaulē. Mēs te runājam par uh, Ļaunprātība bet bērniem tas ir noziegums un tā tas ir jāvērtē. Un tāpēc komisijai būtu vienkārši jāpiespiež dalību valstis kriminalizēt šo praksi. Ir jātiesā un krimināli jāvajā vainīgie vecāki. Lai mēs izskaustu šo parādību Eiropā, ir jāizskauž nesodāmība. Tā ir mūsu atbildība veicināt informētību, izglītotību zināšanas par bērna tiesībām un par šīs prakses medicīniskajiem riskiem, kas uh, rāda meitenēm psiholoģisku un medicīnisku kaitējumu. Mums ir jāatbalsta drosmīgas sievietes, lai viņas uh, izsakās un iestājas pret šo seno tradīciju. Piemēram, Senegālā veida, ir eh, nevalstiskās organizācijas, kas eh, atbalsta sievietes, kas eh, pašas iestājas par šīs prakses izskaušanu savās kopienās. Tāpēc mums vajadzētu izrādīt sapratni pret kultūras un reliģiskajām tradīcijām, bet nekādā gadījumā nedrīkst piekrist tam, ka kultūra vai reliģija attaisno bērnu tiesību pārkāpšanu. Tāpēc īstenojiet dzīvē savas labās rekomendācijas, Priekšsādātāji pārtrauc runātāji. Nilsona kungs, viena minūte. Tak, herr ordförande. Kvinnlig könsstympning. Paldies priekšsādātājiem. Sieviešu dzimumu orgānu kropļošana ir tradīcija, kurai ir tūkstošiem gadu. Ir ļoti grūti to apkarot, bet mums ir jāizrāda nulles iecietība. Sabiedrība kļūst modernāka, bet uh, Tā ir rūktā dzīves realitāte miljoniem sieviešu visā pasaulē. Un uh, daudzās uh, no valstīm, kur tas notiek, tā ir tabū tēma. Sievieši saka, ka tā nav tikai fiziska problēma. Hm. Viņa saka, ka viņām tiek aizbāzta mute, un viņas nedrīkst par to runāt. Ir jādomā ne tikai par kropļošanas riskiem, uh, bet eh, tas ir jāiekļauj arī mūsu politikā, veicinot eh, sieviešu tiesības. Mēs uh, esam redzējuši, kā attīstās feminismu politika, un tas ir jāturpina, jāatbalsta sievietes visā pasaulē. Gīrlingas kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsādētāji. Paldies, komisāri. Mēs visi piekrītam, ka dzimumu orgānu kropļošana uh, ir viens no veidiem, kā kontrolēt sievietes eh, seksualitāti uz visu dzīvi. Šodien jautājums ir tāds, ko mēs varam darīt šeit Eiropā. Manuprāt, ir brīnišķīgi, ka mēs eh, visi esam pulcējušies kopā, lai apspriestu, eh, kā virzīties uz priekšu bet jāteic, ka krimināla vajāšanas gadījumu skaits ir pārāk mazs, ir jāpiemēro likumdošana, ir nepieciešamas veiksmīgas tiesas prāvas un procesi, lai pierādītu, ka mūsu politika darbojas. Katrīna Vērdere nedaudz eh, runāja par apvienoto karalisti un par to, ka ir bijuši mēģinājumi eh, to tiesāt, bet eh, kaut arī pirms gada premjerministrs piešķīra 1,4 miljonus mārciņu uh, daudzi krimināla procesos ir attaisnoti, jo aizbildinājās, ka viņiem nekas nesot teikts par uh, dzimumu orgānu kropļošanu. Lūk, tādu kampaņu. Zuveres kundze. Paldies. Eh, dzimumu orgānu izkropļošana ir viena no ļaunākajām vardarbības formām pret sievietēm. Tiek pārkāptas gan sieviešu, gan bērnu tiesības eh, tiek eh, apskādēta gan eh, miesa, gan dvēsele cilvēkam. Un patriarchālajās sabiedrībās tas notiek lielā slepenībā, bet neraugoties uz likumiem un to ieviešanu, ir jācīnās pret tumsonību visiem spēkiem. Uh, um, jāstiprina sieviešu reproduktīvās tiesības, jāinformē bērni jau skolā par šiem jautājumiem. Un mēs te biežāk runājam par ekonomiskiem jautājumiem, bet mums ir jāpadomā par sievietēm un cil... runātāji tik pārtraukt. Matas kundze, 1 minūte 30. Paldies, priekšēdētāji. 2006. gadā Eiropas parlaments pirmo reizi uh, atzina šo jautājumu par ļoti steidzami risināmu un nolēma to skatīt Eiropas kontekstā. Šis fenomens gan ir raksturīgs citām kultūrām, bet daudzas sievietes, kam ir jātiek galā ar šīs uh, nežēlīgās prakses sekām, uh, Eh, daudzas no šīm sievietēm dzīvo Eiropas Savienībā. 2013. gadā Eiropas komisija piedāvāja pasākumu plānu, lai cīnītos pret šo barbarisko praksi, bet nav noteikts nekāds kalendārais plāns vai grafiks, un tas neļauj rīkoties efektīvi. Un šobrīd uh, tiešām ir ļoti aktīvi jāstrādā, jāatbalsta dalību valstis ieviešot noteikumus, kas aizliedz šo praksi un jāstrādā, jāsniedz palīdzība arī upuriem. Tāpat jāstrādā ar cilvēkiem, kas strādā veselības aizsardzības sektorā un uh, Februārī tika atzīmēta neiecietības diena pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu, un ja mēs gribam tiešām kaut ko uzlabot, tad beidzot vārdiem jāsako darbiem. Merci, madame la présidente. Martēna kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšstādātāji. Man izskatās, ka ļoti maz vīriešu šodien izteicās pret pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu. Tas ir žēl. Un, protams, ka tas nav uzbrukums tieši vīriešiem, tas ir uzbrukums visai cilvēcei. Un par ko tad mēs te vispār runājam? Sievietes tiek izkropļotas, savainotas, reizēm nogalinātas, un tās ir ne, tā ir nebeidzama spīdzināšana. Un uh, ir vispār uh, jādomā par šīs problēmas izskaušanu skā, skar arī Eiropu. Ir nepieciešams veicināt informētību un mainīt mentalitātes, veicināt uh, Stambulas konvencijas uh, ratifikāciju un jāatcerās, ka šīs sievietes uh, nav Šī ir um, cīņa, kuru mums ir jācīnās plecu pie pleca. Himēnesis kundze vienu minūti. Paldies. Kāds tēls ir vērtīgāks nekā tūkstošu vārdi. Un, kad es iztēlājos sievietēm nazi rokā, kur veids apgraizīšanu Un eh, tas ir noziegums, ja tas tiek izdarīts apzināti. Ja, sievie, ja vīrieši to uh, piecieš un saka, ka viņiem patīk, kā gan tas viņiem var pateikt, ja viņi zina, ka sievietes cieš un izjūt sāpes. Tāpēc arī ka, ja bērni mirst uh, eh, sakropļošanas dēļ, es biju deviņus gadus vecs, uh, tēvs mani paņēma līdz, es biju pārsteigts, ka uh, neviens cits nenāca līdz, tikai tas bija Spānijā 2003. gada novembrī. Lielākā daļa sakropļošanas tomēr notiek ārpus Eiropas Savienības. Uh, Tāpēc arī Spānijā ir paredzēts parakstīt protokolu vecākiem apņemoties nesakropļot bērnus. Mums ir vajadzīgi tiesiskie instrumenti un finansiālie līdzekļi, lai aizsargātu upurus. Mums ir jāvēršas pret šo ticību, mums ir jādara viss iespējamais, lai eh, likvidētu šo praksi. Eh, kādēļ tūkstoši sieviešu dzīve ir sakropļota. Moteru lītiņu organu žēl. Paldies! Eh, šī te apgraizīšana ir daža, daudzos pasaules reģionos tradīcija bet tā ir arī visizteiktākā sieviešu diskriminācija un dzimumu līdztiesības pārkāpšana, kas notiek arī dzen Eiropā. Uh, Mums ir jāatceras, ka sievietēm ir tiesības uz veselību, ka viņām ir tiesības būt nepakļautām mocībām. Ziniet, ka ir 500 tūkstoši sieviešu, kurus tas ir skarts Eiropā, bet eh, nav tiesas procesu, kas eh, novestu pie panākumiem. Līdz šim ir bijuši tikai 41 tiesas procesi lai pārtrauktu šo praksi. Eiropas e, Savienībai ir efektīvi jāievieš krimināla atbildība par šo te noziegumu, kā arī e, jāpieprasa atbildība no vecākiem. Paldies! Ja, Hvala, gospođo. Štīra kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Dzimumu orgānu kropļošana skārs 140 miljonu sieviešu visā pasaulē un pat 500 tūkstošu sieviešu Eiropas Savienībā. Ļoti bieži iemesls šādai praksē ir kulturāli reliģisks. Protams, ka tas ir noziegums pret cilvēcību, tas ir acīm redzami ģenitāla uh, dzimuma orgānu kropļošana, ir arī meiteņu brīvības ierobežošana, ierobežošana viņu tiesībām uz veselību. Ļoti bieži tas noved pie nāves gadījumiem, tāpēc tā ir arī tiesības uz dzīvi, dzīvību pārkāpšana. Nu, šo iemeslu dēļ ir nepieciešams nodrošināt, ka šādu uh, nevēlamu tradicionālo praksi mēs efektīvi atkar, apkarojam 28 uh, valstis uh, Āfrikā un Āzijā saņem attīstības palīdzību, un to mums vajadzētu uh, izmantot kā instrumentu, lai apkarotu dzimumu orgānu krūpļošanu, jo tas tiek darīts arī attiecībā uz citām cilvēktiesību pārkāpšanu. Tāpēc, kā attīstības komitejas loceklis, es gribētu uh, saprast, tā, um, kā Mīmicas kungs vērtē šos jautājumus. Džufrīdas kundze, viena minūte. Grazie, prezident. Paldies, priekšēdētāji. Pirms dažām dienām tika atzīmēta starptautiskā neiecietības diena, ko ir pasludinājusi ANO, lai atgādinātu par šo barbarisko praksi. 135 miljoni bērnu ir pakļauti šai sakropļošanai Somālijā, Ēģiptē, Gvinējā un apmēram 90% sieviešu pieredz šo sakropļošanu. Manā valstī Itālijā 40 tūkstoši sieviešu tiek pakļaut šai praksē. Viņas, eh, viņa dzīve tiek ļoti nelabvēlīgi ietekmēta, viņas nejūt seksuālu apmierinājumu, ir jāsniedz atbalsts eh, upuriem, ir nepieciešamas informācijas kampaņas ar noteiktu mērķi un nedrīkst pieļaut, ka cilšu tradīcijas tiek runātāja tik pārtraukta. Rēgneris kundze, vienu minūti. Paldies, priekšsēdājs kundze, komisāres kundze, jūs jau no tik daudziem eh, dzirdējāt eh, vienu vēstījumu, proti neatkarīgi no tā, kuras politiskās pārna grupas mēs pārstāvam, mēs iestājamies par to, ka e, mēs e, visi sakām, ka dzimumu orgānu sakropļošana ir necilvēka necienīgi, ka tas ir noziegums un secinājums, e, kur mēs atkal esam vienis prātis, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ne tikai diskutēt, bet arī dzen darboties. Jau tika pieminētas informācijas kampaņas, bet man ir arī ļoti svarīgi. Uh, lai sekotu tam aktīva darbība, kuras rezultā, kur, piemēram, saistot šo jautājumu ar patvēruma tēmu. E, atcerieties, ko mēs kā Eiropas deputāti teicām, un e, daudzi atbalstīs mūs. Paldies! Merci, nous allons passer à la... Labi, tagad pāriesim pie brīvā mikrofona mm, procedūras. Pitīras kundze, lūdzu. Kāčiņienā. Priekšsēdētājs kundze. Cimamorgānu sakropļošana, e, kas tiek veikta pret jaunām meitenēm, saistās ar lielām ciešanām, sekas ir ļoti smagas, ne tikai sāpes un bailes, bet arī infekcijas, komplikācijas, e, sadzīstot brūcei, pēc tam grūtības, grūtniecības un dzemdību laikā. Tas ir tikai dažas sekas, kas izvēršas no necilvēciskās prakses. Šī prakse vēršas pret cilvēku cieņu un dzīvi visā pasaulē. Tad galvenokārt tas skar jaunas meitenes, un te ir ļaunprātīga bērnu izmantošana cilvēktiesību pārkāpumi. Arī mūsu valstīs Eiropas eh, Savienībā gadās piedzīvot šādu praksi, vai arī bērnus aizved uz izcelsmes valsti, lai to izdarītu. Ir svarīgi, lai upuri nekļūtu par divkāršiem upuriem, kad viņi pēc tam vairs nevar baudīt vecāku laimi. Monsieur Serrao Santos. Eh, Felicito komisāru. Serrao Santos, kungs. Eh, paldies eh, par rīcības plānu Ir grūti iedomāties, ka 21. gadsimtā vēl vajag par to runāt. Mums ir jāuzdod jautājums, kā situācija varēja izveidoties tāda, kā varēja e, izveidoties situācija, kad Eiropā un pat manā valstī Portugālē tādas lietas notiek. Te ir daudzi gadījumi, ir vecāka gadagājuma gadījumi, bet arī šodien tas notiek. Mēs e, runājam par desmitiem tūkstošiem variantu. Eiropas institūcijas, starptautiskās institūcijas, viņu rīcībā ir tik daudz instrumentu, jā, ir gulda izglītībā eh, un ir jāveic izglītības kampaņas eh, tiem, tajos reģionos, kur briesmas ir vislielākās eh, komisijai jāspēlē īpaši aktīva loma, lai šeit Tik, tagad runātājs tiek pārtraukts. Eh, runātājs tiek pārtraukts. Minutes. Marijas kungs, viena minūte. Η έκθεση που συνέταξε το 2013. Priekšsēdētājs kundze. 2013. gada ziņojums eh, eh, liek izdarīt secinājumus, ka apgrozīšana šī modernā, modernājas barbarisms ir fenomens, kas ir aktuāls visai pasaulē upuri ir vismaz 13 Eiropas Savienības valstīs, ieskaitot Vāciju un Franciju un apvienoto karalisti. E, apgriezīšana ir būtisks cilvēktiesību pārkāpums. Šo, šī praksa ir bīstama, un bīstamības dēļ vien ir jāsaista jautājums ar patvērumu sniegšanu vai humāno aizsardzību. Uh, Tā ir praksa, kas ir jālikvidē, ir jādarbojas dažādos virzienos, ir tīpaši pievēršot uzmanību e, soda mēriem un upura aizsardzībai. Eh, voorzitter paldies priekšsēdētājas kundze cienījamie draugi līdzcīnītāji es domāju ka šovakar Mēs dzirdējām daudzus baisus stāstus. Man ir ļoti žēl, ka mūsu diskusijā piedalās tik maz cilvēku. Šajā brīdī, kamēr mēs runājam, tika apgrauzītas 420 meitenes ar aso akmeni vai maizes nazi un mēs esam tikai 40 cilvēki, lai par to runātu. Man ir ļoti žēl, ka šeit ir tik maz vīriešu. Mīļie vīrieši, arī sievietēm ir sievi, tiesības gūt baudu no seksa. Uh, un tā ir nevienlīdzības sastāvdaļa. Ja mēs redzam, ka vīriešu šeit ir tik maz, tad mēs redzam, ka cīņa vēl nav uzvarēta. Mums ir jāpārliecina visi piedalīties jaunajā cīņā, visām grupām ir jāpiedalās jaunajā cīņā. Es zinu, ka mums ir jādara ļoti daudz līdz likvidējam šo praktiku. Zabārskas kundze. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsādātāji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 Es eh, neatceros, cik bieži mēs pēdējo gadu laikā esam uh, runājuši par šo jautājumu. Ir bijuši gan semināri, gan viskaut kas cits, bet šīs debats rāda, ka necik tālu mēs neesam tikuši. Un jautājums ir jārisina daudz efektīvāk, daudz kategoriskāk, jāīsteno pasākumi, bet es nedomāju, ka mēs varētu uh, attaisnoties ar šo jautājumu, lai steidzinātu Stambulas konvencijas pieņemšanu no 2010. gada. gospođo predsjednice kao ljudska paldies priekšsādātāji kā cilvēciska būtne un kā ārste es esmu šokā par šo praksi es aizstāvētu ātrus un efektīvus pasākumus šīs prakses apkarošanai it īpaši šādu gadījumu kriminālu vajāšanu balstoties uz eksteritorialitātes principu Daudzi upuri, pat uh, pusmiljons upuru dzīvo Eiropas Savienībā un krimināla lietas ir ierosināts tikai 41 gadījumā. Mēs nedrīkstam ignorēt šo problēmu, par kuru mēs neko daudz nezinām. Mums uh, šī prakses, visi šie prakses aspekti ir jāizpēta, jāizglīto profesionāļi un jāaizstāv tie, kuri ir apdraudēti. Komisijas paziņojumā nav noteikti nekāda skaidra termiņa. Tur ir uzskaitīts tikai jaukas vēlmes. Tomāsičas kundze, lūdzu. Hvala lijepa. Paldies, priekšsādātāji. Es pilnībā atbalstu to, ka tiktu pieņemts stingrs likumdošanas satvers, lai pieliktu punktu šai slimajai praksē Eiropas Savienībā, bet šķiet, ka um, problēma ir pat ar uh, vislabāko likumdošanu, ja mm, tā netiek īstenota. No dalību valstīm ir nepieciešama apņēmība, lai pieliktu punktu šai praksē savā teritorijā. Kā daļai no sabiedrības veselības politikas, tad tas nedrīkst būt, tā nedrīkst būt izolēta problēma. Ir jāintegrē visas grupas sabiedrībā, jo izolācija ļoti bieži tiek, liek viņiem saglabāt iepriekšējās mītnes valsts dažādas prakses, un mums ir skaidri jāpasaka, ka par spīti multikulturālismam mēs nevaram to pieņemt. Paldies, eh, priekšsādātāji. Šai problēmai ir nepieciešama multidisciplināra pieeja, saka Bilbao Barandikas kundze, ieskaitot izglītību un citas faktors. Ir nepieciešams izglītot personas, kas šajā jomā darbojas, ir jāiestājas pret šo necilvēcīgo praksi, kas balstās uz aizspriedumiem, uz uh, informācijas trūkumu un kurā ir pakļautas daudzas sievietes pasaulē. Mums visiem ir jārīkojas, cilvēkiem ir tiesības, un šīs tiesības nedrīkst viņiem liekt. Mums ir nepieciešams identificēt riskus, pārliecināt ģimenes, eh, kuras eh, pavada eh, atvaļinājums izcelsmes valstī un padara to par šausmu braucienu saviem bērniem. Uh, sieviešu dzīvumu orgānu krūpļošanu šodien ir iespējams apkarot, bet ir jācīnās uz vietas. Tam ir nepieciešams uh, Eiropas Savienības atbalsts. Tāpēc, komisārs Kundze, es gribēju zināt, ko jūs darīsiet, lai to atbalstītu. Grazie, prezidente. Idatis... Paldies, priekšsādātāji. <clears throat> Šī neciešamā prakse sieviešu dzimumu orgānu krupļošana ir ļoti satraucoša gan trešajās valstīs, gan Eiropas Savienībā. Turklāt mums ir pieejami tikai daļēji dati, kas ļau, neļauj mums izstrādāt um, prevencijas uh, stratēģijas, lai aizsargātu esošos un nākotnes upurs. Datu nav pietiekami daudz, jo sievietes, kas no šīs parādības cieši, neziņo par šo noziegumu, un daudzos gadījumos upuri par tādiem kļūst divreiz, jo tiek nošķirti no saviem vecākiem, kad tie tiek notiesāti. Ir nepieciešama konkrēta rīcība, konkrēti e, soļi un ir nepieciešams pātrināt e, centienus Eiropā un ārpus tās, lai novērsta šādu vardarbību. Mēs uh, noslēgsim brīvā mikrofona procedūru ar Holevas kundzes uzstāšanos. Uh, so, thank you, President. I'm... Paldies. Paldies Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par šīm te debatēm, eh, kā cilvēks, kas pārstāv pilsētu, kur ir eh, šīs te, ir dažādās iedzīvotāju grupas un kur notiek šī te prakse, es absolūti pienāku, piekrītu visam, ko katrs teica par sieviešu timonorgānu eh, izkropļošanu bet eh, līdz šim mums nav eh, apvienotajā karalistē izdevies eh, veiksmīgi īstenot likumdošanu. Francija ir bijusi veiksmīgāka. Tas, kas mums ir nepieciešams, mums patiešām pašvaldības ir jāierosina. Šīs te grupas jā, jā, jāliek saprast, ka tā nav labā prakse ir jā, jāliek saprast, ka tā nav īsta attieksme pret jaunajām, jaunām sievietēm. Eiropas Savienībai un komisijai ir jāstrādā kopīgs plāns, bet vadītāji pārtrauc. Paldies, Hannibals kundze. Līdz ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un es dodu vārdu Jūrovs kundzei. Vážené dāmas un kungi, Ticiet man, es esmu tikpat šokēta un uh, sašauta, iepazīstoties ar šo praksi un uzzinot, ka tā tiek izmantot ne tikai ārpus Eiropas, bet arī Eiropā pirms neilga laika es vispār neko nezināju ka šī prakse ir tik ļoti iesakņojusies arī Eiropā. Es eh, esmu pārdomājusi, kādus instrumentus, kādus līdzekļus varētu izmantot, lai cīnītos pret šo praksi, kādi varētu būt tiesiskie līdzekļi dalību valstīs, pat ja um, šie pārkāpumi nav krimināli sodāms. Uh, uh, nodarījums. Tomēr mēs vienmēr varēsim šīs prakses kontekstā atrast smagus pārkāpumus, kam ir smagas sekas, uh, kas atstāja smagas sekas uz cilvēku dzīvi. Un es esmu pārsteigta, cik maz tiek izmantoti tiesiskie līdzekļi. Nedrīkst um, pieļaut iecietību pret sieviešu dzimorgānu kropļošanu, un ja mēs runājam par šo kā par noziedzīgu nodarījumu, tad jāskatās patiesībai acīs, par to pat nav līdz šim īsti runāts. Es bieži dzirdu argumentus, saka, tā ir tradīcija. Un tikusi pielietota uh, tūkstošiem gadu, un to nevar tā atcelt vienas dienas laikā. Mēs vienmēr atbalstīsim kultūras tradīcijas, bet šajā gadījumā ir tomēr jāņem vērā, ka šī tradīcija ir lielā pretrunā Eiropas vērtībām, Eiropas principiem un tradīcijām, un likumdošana, kas uzliktu dalību valstīm par pienākumu īstenot tādas um, patvēru, tādu patvērumu uzņemš, uzņēja, patvērumu meklētāju politiku, kas ļautu iepazīties ar viņu situāciju, tad es domāju, mēs varam teikt, ka mūsu rokās ir iespējas un rīki, kā mēs varam situāciju uzlabot. Kāds sacīja, ka komisijai nevajadzētu izdarīt spiedienu uz dalību valstīm tā arī ir, bet nevajadzētu kavēties īstenojot likumdošanu, lai novērstu šo praksi, bet grūti ir cīnīties pret šādu parādību, ja nav īsti zināms, cik bieži tā, tiek, tā ir sastopama. No dalību valstīm esam saņēmuši statistisku informāciju. Dažās valstīs problēma ir ļoti nopietna, Citās valstīs jaunākie dati ir no 2007. gada. Tāpēc man arī ir grūti saprast, kāpēc dalība valstis um, tā kā vēlas uh, ar šo problēmu cīnīties, bet uh, piedāvātā informācija ir tikai tādas aplēses. Un Mēs sadarbosimies ar dzimumu līdztiesības aģentūru vai institūtu un turpināsim strādāt pie vienādu iespēju, pie līdztiesības stiprināšanas starp vīriešiem un sievietēm un cīnīsimies, izmantojot arī mūsu rīcības plānu pret vardarbību pret sievietēm. Mana pieredze liecina, ka da, darba plāns vai pasākuma plāns nebūs īpaši efektīvs, ja mūsu rīcībā nav uzticamu datu. Myslím si, že tato. Un Es domāju, ka mēs pie šī jautājuma noteikti vēl atgriezīsimies. Tā ir smaga problēma, un es vienmēr būšu jūsu rīcībā, ne tikai plenāra sesiju laikā, un vienmēr uh, sniegšu jums labprāt informāciju par to, ko komisija dara un ir iecerējusi. Paldies! Debates, uh,